valdības un arī mm, parlaments, bet mums ir jādomā par to, lai šie līdzekļi tiktu maksimāli un maksimāli efektīvi izmantoti. Paldies, un mēs sekosim, kā turpināsies darbs šajā jomā. Liels paldies, Lambertas kundze, kolēģi! debates par Lambertas kundzes uh, ziņojumu par krīzes ietekmi uz aprūpes pieejamību mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupām ir beigušās, un šo pēcpusdienu notiks uh, balsojums par šo ziņojumu. Un tagad uh, ir jautājums Eiropas komisijai par Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numuru 112 un par parlamenta 2011. gada 5. jūlija rezolūcijas izpildi. Mums ir divi jautājuma autori, kuri iepazīstinās ar šo jautājumu, un katram no viņiem būs divi ar pus minūtes. President. Paldies, priekšsarētājs kundze. Esmu izmantojusi numuru 112, arī mana asistente izmantoja šo numuru. Es nezinu, cik daudz no klātosošajiem to ir darījuši. Un kad es to izmantoju, bija labi, ka es zināju, kāds ir šis numurs, bet puse no Britu, kas devās uz citām valstīm, nezināja šādu numuru. Līdz ar to mums ir jādara tiešām daudz vairāk, lai popularizētu šo telefonu numuru. Es vēlētos dzirdēt no komisijas, ko viņi plāno darīt, eh, lai mudinātu dalību valstis uzlabot situāciju. Bet galvenais aspekts šajā jautājumā ir saistīts ar piekļuvi cilvēkiem ar invaliditāti. Miljoniem Eiropas iedzīvotāji nav pieejams 112 pakalpojums, jo viņi ir vaidzirdīgi, kurli vai ar kustību traucējumiem. Līdz ar to viņiem nav piekļuvi šiem glābšanas dienestam, jo šis dienas lielākajā daļā valstu ir tikai kā balss zvana dienests. Mēs ar savu rezolūciju aicinājām uzlabot pieejamību 112 dienestam. Komisija uzsāka pētījumu šajomā. jomā un secināja, ka cilvēki ar dzirdes problēmām nevarēs eh, pietiekami efektīvi izmantot šo dienesta numuru, eh, līdz nākamās paudzes tehnoloģijas ļaus eh, to darīt efektīvāk. 5. jūlijā pieņemtā rezolūcija 2011. gadā Eiropas parlaments lūdza piešķirt līdzekļus, lai īstenotu ba balss pa internetu, jeb VoIP eh, protokolu izmantošana šī dienas numuru darbībā. Un izveidojot eh, jaunas paudzes 112 sistēmu Eiropas Savienībā. Šāda programma sniegtu arī informāciju par to, ka šādu pakalpojumu balss pa internetu eh, pakalpojumu sniedzēju un operatori varētu izmantot un vēlētos zināt no komisijas, ko viņi ir darījuši, lai veicinātu šīs jaunās paudzes 112 sistēmas izveidu Eiropā un piešķirtu nepieciešamo finansējumu. Paldies, Hals kundze. Tagad Takulas kungs tālāk. Yes. Un aivan totta, että... Jā, paldies priekšsarētāji. Tik tiešām eh, tā arī ir, ka šis jautājums par Eiropas neatliekamās palīdzības dienas numuru 112 ir ļoti svarīgs. Mēs pieņēmām lēmumu eh, parlamentā jau 2011. gada jūlijā un cerējām, ka tas tiks arī īstenots Eiropā eh, saulaicīgi, diemžēl īstenošana ir novilcināta, un mēs vēlamies uzdot jautājumu komisijai, kāpēc tas tā ir noticis. Mēs taču runājam par ļoti svarīgu jautājumu, kas saistīta mūsu iedzīvotāju drošību, tīpaši katastrofu gadījumos mums ir nepieciešams sniegt palīdzību cilvēkiem un nodrošināt, lai eh, sistēma, kas ir izveidota, varētu sniegt arī saulēcīgu palīdzību. Tad, tad, kad ārkārtas gadījumos ir nepieciešama palīdzība, cilvēkiem ir jāspēj paļauties uz šādu sistēmu. Tā ir jāstrādā arī pietiekam ātri un efektīvi. Un bieži vien šajos gadījumos, kad ir nepieciešama glābšanas dienas iesaistīšanās, parasti runa ir par tiešām bīstamu situāciju, kad ir apdraudēta cilvēka dzīvība. Un šodien mums ir Eiropā arī pārvietošanās brīvība, līdz ar to ir svarīgi attīstīt tālāk 112 dienas, tas ir svarīgi visiem pilsoņiem. Un viņiem ir nepieciešams piekļūt šim pakalpojumam dažādās valodās. Um, man kā somam šeit Francijā zvanot, vienīgā eh, valoda, kurā es to varu izmantot šodien, es būtu franču, kas eh, apgrūtina man šo situāciju. Būtu labi, ja šie operatori varētu runāt vismaz lielākajās Eiropas valodās eh, - angļu, franču, vācu. Nevajadzētu samazināt valodas zināšanu prasības tikai uz vienu valodu. Protams, ka dalību valstīs ir nepieciešams nodrošināt visas eh, oficiālās valodas operatoriem, kas ir tajā valstī. Tā kā valodas jautājums noteikti ir jāņem vērā, un tad mēs varētu sniegt arī labāk šo pakalpojumu. Ir jā, jāveic arī informēšana, lai iedzīvotājs zinātu par šādu numuru eksistenci. Diemžēl pašreizējie dati liecina, ka ļoti maz cilvēki ir informēti par šo numuru. Līdz ar to komisijai vajadzētu pātrināt eh, šo procesu. Paldies Takuls kungam, tagad komisārs Hāns lūdzu. Paldies priekšsarētāji komisija ir apņēmusies uzlabot iedzīvotāju informētību un 112 sistēmas īstenošanu dalību valstīs. Komisija ir eh, īstenojusi vairākus pasākums, balstoties uz parlamenta prasītom. Mēs piekrītam, ka komisijai ir spēlējama īpaša loma eh, atbalstot dalību valsts 112 īstenošanā. Kopā ar komisāru Kalašu mēs aicinājām uzņēmumus uh, informēt iedzīvotājus, eh, kuri plāno ceļot uz citām eh, dalību valstīm par šādu dienas numuru es, esamību. Grieķijā komisija īstenoja arī video kampaņu. To mēs plānojam darīt arī citās dalību valstīs, kur informētība ir ļoti eh, zema. Zvanītāja atrašanās vieta ir ļoti, ļoti svarīga tieši, lai varētu efektīvi izmantot šo dienestu dienestam ir nepieciešams ļoti precīzi noteikt atrašanās vietas zvanītājiem. Un ņemot vērā komisijas darbu, sadarbojoties ar dalību valstīm, šie kritēriji ir noteikti uzlabojumi. Kā turpinājums pagājušā gada 112 īstenošanas ziņojumam, komisija kopā ar dalību valstīm ir izstrādājusi galvenos um, īstenošanas eh, indikators, kad saucamos KPI, kas eh, ļauj labāk vērtēt eh, īstenošanas progresu. Balsoties uz izmēģinājumu projektu iepriekšējā gadā, mēs to paplašināsim un nodrošināsim lielāku caurskatāmību un atskaitīšanos par neatliekamās palīdzības dienas numuru 112 darbību dalību valstīs. Mēs Aicinam kvalitātes izvērtēšanu īstenot regulāri. Un tas ir e, galvenokārt veicams dalību valstīm. Mūsu uzdevums ir nodrošināt platformu, lai varētu apmainīties ar labāko pieredzi, un izveidotā platforma to arī dara. Jaunais projekts dod ievērojamu ieguldījumu, lai uzlabotu pieejamību šim pakalpojumam tieši cilvēkiem ar invaliditāti. Piecās dalību valstīs ir, ir izdevies labi kombinēt eh, gan balss, gan video, gan teksta režīmus. Citi uzlabojumi arī tiek plānoti. Paldies komisāru kungam, tālāk politisko grupu vārdā. Pirmajam es dodu vārdu Švāba kungam, Eiropas Tautas partijas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsarētājs kundze, komisāra kungs. Es esmu viens no iniciatoriem. Es vēlos izteikt pateicību šiem iniciatoriem, kas, kas tiešām ir iesnieguši šo eh, jautājumu. Es jau ar Tuns kundzi, kas eh, strādā pie iekšējā tirgus jautājumiem, mēs esam runājuši par šo tematu. Mēs arī ar komisāru kungu jau diskutējām šorīt par iekšējo tirgu, digitālo iekšējo tirgu. Un redzam pie šī jautājuma par dienas numuru 112, kur tas eh, skar pārobežu situācijas, kur cilvēki, piemēram, dodas atvaļinājumā. Tas varbūt nenotiek bieži, bet ja viņiem nepieciešama palīdzība, tad atkal viss beidzās pie attiecīgās valsts robežas. Un 112 numurs, diemžēl, visās dalību valstīs vēl nav pieejams, kā plānots, kas būtu ļoti noderīgs Un mēs vēlamies izdarīt spiedienu ar jūsu palīdzību, Hānkungs, uz dalību valstīm, lai tie šķēršļi, kas vēl pastāv vienotajā tirgu, tiktu nojaukti. Un es atsaucos arī uz kolēģi Takuls sacīto, lai visiem būtu iespējams arī izmantot pielāgošanos zvanītāju balss, zvanītāju valodas vajadzībām. Šobrīd ir jārunā valsts valodā attiecīgai dalību valstī. Un tas ir vienīgais variants. Un, nezinu, varbūt e- e-call projekts e, var uzlabot situāciju, un tur ir nepieciešams papildus politiskais darbs. Paldies! Jā, paldies! Tālāk Senhalovs kundze sociāldemokrātu grupai. Paldies, priekšsarētais kundze kolēģi. Neatliekamās palīdzības dienas numurs 112 ir viena no svarīgākajām Eiropas iniciatīvām, kas ir bez maksas pieejama ārkārtas situācijai, jebkuram zvanītājam visā Eiropas Savienībā. Kaut arī 112 ir iekļauts Eiropas likam, likumdošanā, dalību valstīs joprojām pastāv problēmas ar šī numuru izmantošanu problēmas pārsvarā ir saistīts ar 2009. gada direktīvas sekmīgu īstenošanu un progresa trūkumu šajā jautājumā. Es pieminēšu divus konkrētus aspektus. Kaut arī direktīvas 26. pāns e, nosaka vienlīdzīgi iespēju piekļūt šim pakalpojumam arī cilvēkiem ar invaliditāti. 2013. gadā iespēja veikt e, zvanu, kas nav balss zvans, ļoti ierobežots un pieejams tikai 13 dalību valstīs, līdz ar to daudziem iedzīvotājiem šāda iespēja nav pieejama. E-call sistēma, kas ir automātiskā izsaukuma sistēma satiksmes negadījumu gadījumā, tai bija jāsāk darboties ar 2012. gadu, bet tā būs atkarīga tikai no tā, vai sekmīgi darbosies 112. Līdz ar to es vēlētos noskaidrot, kā komisija plāno veicināt attiecīgās infrastruktūras izveidi, lai ārkārtas situ situācijā šie zvani būtu saņemami. Paldies, Benjon kungs. Um... Jā, paldies. Cik daudzi Eiropas iedzīvotāji, tā skaitā apvienotās karalists iedzīvotāji, zina, ka neatrodas tikai savā valstī, bet jebkurā citā Eiropas Savienības dalību valstī viņi var izmantot 112. Šis ir viens no konkrētajiem piemēriem, tiem instrumentiem, kas ir pieejami iedzīvotājiem viņu drošībai ceļojot Eiropā un var glābt viņu dzīvību. Bet ir problēma ar informētību. Cilvēki vienkārši nezin par šādu numuru esamību. Tāpat ir arī nopietna problēma ar dalību valstu progresu sistēmas īstenošanā. Komisija jau ir uzsākusi 17 pārkāpumu procedūras pret 15 uh, e, valstīm par to, ka netiek pareizi apstrādāt šie zvani, ka trūks nepieciešamā infrastruktūra un tā tālāk. Uh, Tāpat eh, kā Senhalovs kundze tikko norādīja, e-call sistēma ir atkarīga no 112 sistēmas darbības, un e-call sistēma tiks iebūvēta automašīnās un tiks automātiski aktivizēta noteikot satiksmes negadījumam, bet tas viss ir atkarīgs no 112 sekmīgas funkcionēšanas, lai šie automātiskie eh, zvani no automašīnām varētu notikt. Un tas ir nepieciešams pirms, eh, kā obligāta prasība ir šos e-call sistēmas iestrādā jaunās automašīnās. Jābūt, ir, protams, iespēja arī ar mobilo telefonu sazvanīt 112. Es vēlos uzdot komisāram divus jautājumus. Kā dalība valsts var padarīt savus sistēmas eh, savietojumus ar e-call lai tas darbotos gan 112, gan e-call. Un kāda ir komisijas nākotnes Eh, plāni eh, mobīlo tīklu pārklājumu uzlabošana lauku reģionos Eiropā. Mēs zinām, ka eh, šobrīd tā nav vienmērīga, šis pārklājums nav vienmērīgs. Un cilvēki nevar paļauties uz šo sistēmu, jo atsevišķās teritorijās vienkārši nav mobilā tīkla pārklājuma. Paldies, Benjonkungs, Džurānkundze. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs. Komisārkungs, man ir grūti saprast, kāds ir šās jomās mēs virzāmies uz priekšu strauji ar maksimālo spiedienu, ja, piemēram, es runāšu par budžeta jautājumiem vai citām jomām, kur tiek izdarīts spiediens, lai veiktu kādus pasākumus. Un šeit es nezinu, kāpēc pēc tik daudziem gadiem mēs esam tādā situācijā, ka 112. numuru zina labi, ja viens no četriem Eiropas iedzīvotājiem. Ja Jūs norādījāt vairākus iespējas. Um, bet es par tām gribētu dzirdēt precizējums, kā organizēt eh, sadarbību starp dažiem komisijas dienestiem, lai varētu labāk virzīties uz priekšu, piemēr jau tika nosaukti, bet paskatītrot mums, vai problēma ir dalībvalstīs, ja tā tas ir, tad sakiet to mums, lai mēs varam to eh, ziņot tālāk un, un ziņot par nepieciešamību risināt šos aspektus. Treškārt, domāju, ka ļoti svarīgi ir tas, ka 21. gadsimtā ar mūsu tehnoloģisko attīstību, kad mums, Eiropiešiem, nav tāda numura, kas būtu zināms un darboties iespējams visā teritorijā, nav pieļaujami. Tāpēc es domāju, ka jāizdara maksimāls spiediens komisijas mērogā, lai panāktu maksimāli drīzus rezultātus, um, piesaistot dažādas komisijas, ģenerāldirekcijas, lai šis numurs beidzot spētu darboties visiem. Paldies! Paldies, Dirāna kungs! Ar. Paldies, Hārbor kungs no ECR grupas. Paldies, priekšsādātājs kundze. Zināmā mērā, jā, ir tiešām atkal vilšanās, ka mums tik svarīgā jautājumā jāturpina izdarīt spiediens uz komisiju, un paldies kolēģiem, ka viņi to dara, bet es biju referents pār 2002. gadā pieņemto sabiedrisko pakalpojumu direktīvu, kur bija uh, aicinājums ieviest numuru 112 un zvanītāju lokalizācijas sistēmu Un tad 2009. gadā es sagatavoju ziņojumu par uh, šādu pakalpojumu reformu, un arī Švāba kungs ir strādājis pie šiem jautājumiem. Tad beidzot dalību valstīm būtu jāuzņem sava atbildības daļa un daži eh, eh, īpaši svarīgs jautājums ir eh, zvanītāja lokalizācijas dati, jo šī informācija palīdz mums glābt cilvēkus ārkārtas situācijā līdztekus E izsaukumam, ko pieminēja Benjankungs. Par šādu sistēmu bija jau runa 2002. gada direktīvā, lai ātri varētu saņemt precīzi informāciju, un joprojām vēl tas nav izdarīts, kaut gan ir pieejama atbilstoša tehnoloģija. Es uzstāju, ka komisijai būtu jāizveido tehniskie standarti e-izsaukumā. Uh, lokalizācijas dati un jāizmanto šai jomā un nedrīkst vairs kavēties. Paldies, uh, Harbor kungs. Tagad vārds Andersons kundzei. Paldies mums ir jāpievērš īpašu uzmanību un jāpopularizē e, numurs 112. Es e, tādēļ gribu jautāt komisijai, ko vēl var darīt. Parlaments jau 2011. gadā pieņēma atbilstošu rezolūciju, aicinot popularizēt šo uh, numuru, bet joprojām trūkst informācijas par šo numuru. Nesenajā eiro barometra pētījumā tika konstatēts, ka tikai ceturtā daļa Eiropas iedzīvotāju zina par šāda numura pastāvēšanu, uz kuru var zvanīt jebkurā Eiropas valstī ārkārtas gadījumā un īrijā tikai 14% iedzīvotāju norāda, ka viņi ir saņēmuši vispār jebkādu informāciju par šo numuru, kaut gan tika sagaidīts, ka dalību valstu valdības informēja savus pilsoņus par šādu numuru pastāvēšanu. Šis rādītājs ir vissliktākais Eiropā, bet daudzās valstīs situācija nav ievērojami labāka. Daudzi Eiropieši dodas uz uh, ārzemēm, un tādēļ ir ļoti svarīgi zināt, ka šāds numurs pastāv, un tas ir jāpopularizē. Nesen es arī kļuvu par šā numura aizstāvi, jo es vēlējos popularizēt šādu numuru pastāvēšanu, un arī uh, es uh, atbalstu Holskundas paustās bāžas par to, ka šāds numurs ir jāspēj izmantot arī cilvēkiem, kam uh, ir pavaināta dzirde. Paldies, Andersons kundze. Tagad pārējām pie, dodam vārdu citiem runātājiem, un tagad Tūnas kundzei pusotra minūte. Paldies. Pilnīgi skaidrs, ka um, šie dati attiecībā uz negadījumiem parāda to, ka 40 tūkstoši eiropiešu šeit bojā ceļu satiks negadījums un 150 tūkstoši cilvēku tiek lēsts, tas gūst no smagas ievainojumus ceļu satiksmes negadījumos. Un uz 2020. gadu mēs varam sagaidīt, ka šie negadījumi e, kļūst par trešo lielāko nāvis e, izraisītāju. Numurs 112, ja tas pienācīgi darbojas, var izglābt tūkstošiem dzīvību, un es piekrītu tiem, kuri pirms manis uzstājoties runāja par šiem jautājumiem. Esmu gandrīt par IK e-zvana iniciatīvu, tas var izglābt 3000 cilvēku mēnesī, bet tas nevar darboties, ja 112 nedarbojas pirmkārt. Tas ir jābūt, tam ir numuram, kam ir jābūt zināmam ikvienam, tam ir jābūt ar aptvērumu visā Eiropā, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies, nākošais runātājs Tarabēla. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Visi kolēģi piekrīt tam, ka 112 numura apzināšanās nav pietiekama. Tāpat arī lokalizācijas eh, kritēriju precizitāte nav definēta, sistēma kopumā nav pilnīga, tā nepilnīgi darbojas daudzās dalībvalstīs. Eh, komis, nu, komisija gribos darboties maksimāli vienkārši un ātri, un ļoti bieži šie jautājumi tika lemti Briselē, kamēr mēs sanākam kopā Strasbūrā. Un es gribētu uzdot šajā sakarā pirmkārt jautājumu, vai komisijai būtu kaut kas slēpjams 112 numura sakarā, ņemot vērā nelielo progresu, kas ir panākts, ņemot vērā gada budžetu, kas ir piešķirts ārkārtas numuram un salīdzinot to ar e-zvanu un sadarbības starp komisijas dienestiem šajā sagarā, un visbeidzot par budžetu, kas katru gadu tiek piešķirts 112 numuram, kas, ir, kas būtu skaidrs signāls pilsoņiem nemierīgā periodā, kad pilsoņiem ir šaubas par Eiropas efektivitāti. Lūk, tas būtu lielisks piemērs, kādā veidā pilsoņiem varētu parādīt un pierādīt, ka Eiropa ir ieguvums, ka, ka, lai cilvēki zina, kur vērsties ārkārtas vai izmisums situācija. Es domāju, komi, e, komisār, ka ir jā, steidzīgi jāstājas pie šiem, e, jāķers pie šiem jautājumiem un jādomā par izcinājumiem. Paldies, nākošais runātājs Hārkina. Paldies, priekšsēdētāji. 26.3. pāns no pakalpojumu direktīvas paredz to, ka dalību valstīm jāparedz zvani uz tas, ka zvani uz 112 tiek atbildēti pienācīgā veidā un apstrādāti pienācīgā šajā veidā. Pilsoņiem ir jāizjūt drošība, viņiem ir jāizjūt paļāvība, zvanot pa numuru 112, jo tas var bieži vien būt dzīvības un nāves jautājums. Tāpēc ir nepieciešams garantēt pakalpojumu kvalitāti. Un, manuprāt, vienīgais veids, kā to izdarīt, ir eh, apkopot un publicēt datus par to, kā tas darbojas. Šai sakarā gribu jautāt komisijai, vai komisija vai dalībvalsts ir apkopojušas datus pār 112 zvanu uh, datu apstrādi un uh, atbildēšanu un sadalot to pa dalībvalstīm. Kā komisija nodrošina to, ka 112 zvanu apstrāde salīdzinājumā ar uh, nacionālajiem ārkārtas numuriem darbojas? Un visbeidzot, komisāri, visu datu gadījumos vai izmantotā metodika garantē neatkarību un objektīvu apstrādi? Paldies! Paldies, Hārkins kundze. Jā, vielen dank, liebe kolēģi un kolēģi. Paldies, priekšsēdētājs kundze, vai jūs paši esat bijuši šoka stāvoklī, piemēram, pēc smaga negadījuma vai dzīvību apdraudošā situācijā nonākuši? Jūs noteikti tad atcerēsieties, ka tieši šajā brīdī prātā nav ne svarīgi telefona numuri, ne cilvēku vārdi. Ja kāds brits, piemēram, atpūšas Polijā, jeb latvietis Dirvidu Francijā, jautājums ir par to, vai ir neatliekamās palīdzības numurs, kas darbojas visā Eiropā, un katram cilvēkam tas ir jāzina. Kopējā tirgu šāda situācija var rasties jebkur, līdz ar to šīs vienotais numurs 112 ir tik svarīgs. Un tieši, lai varētu arī īstenot e-call sistēmu, kur uh, īstenošana apņēmušās dalību valstis parakstot uh, memorandu. Tad 1S2 darbība ir vēl jau svarīgāka. Līdz ar to saistībā ar e-call komisija ir paudus, ka tas balsīsies uz 112 sistēmu. Tas ir viens no visvarīgākajiem uzdevumiem, un, un tikai ar šādu pieeju bez diskriminēšanas tiks nodrošināta efektīva sistēmas funkcionēšana. Uh, Dalību valstīm ir jāpiestrādā pie eh, infrastruktūras uzlabošanas, balsoties uz 112 sistēmu. Dalību valstīm laiks rīkoties. Komisija, ko jūs darat šīs lietas labā? Paldies, Koha kungs. Tagad ērtuga kungam vārds. Jā, ja, paldies, priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Jau 91. gadā dalību valstis ir vienojušās par to, ka ir nepieciešams vienots eh, neatliekamās palīdzības numurs. Un kaut arī daudz gadi pagājuši, nepilni 25% Eiropas iedzīvotājs zina, ka jau pastāv šāds numurs. Tam ir jāmainās. Piemēram, Itālijā, kur tikai 5% iedzīvotājs zina, ka ir šāds eh, numurs, Polijā savukārt pusi iedzīvotāji to zina. Vēl viena lieta, godātā kungi un e, dāmas, mums ir nepieciešams arī darīt visu nepieciešamo, lai arī ārvalstīs esot, kur arī var gadu, gadīties negadījumi. Un tad ir problēmas arī ar e, saprašanos, un tad ir nepieciešama arī automātiska zvanītāja vietas noteikšana Eiropas eh, konference pasta un eh, telekomunikācijas pakalpojumiem tikai 2014. gada beigās, ja es pareizi sapratu, nāks klajā ar konkrētu priekšlikumu, bet ja viņi 14. gada beigās tikai priekšlikumu izstrādā, kad tad komisija būs spējīga nāk klajā ar konkrētu priekšlikumu mums, ko tad komisija gatava darīt un kad mēs kaut ko paveiksim šai jomā. Paldies, tagad vārds galē pelčai. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisāri, pateicamies par jūsu sniegto informāciju. Cerams, ka jūs ne tikai teorētiski, bet arī praksē piešķirat lielu uzmanību šim jautājumam un ka šis jautājums uh, paliks jūsu uzmanības lokā, jo šīs sistēmas mērķis ir dzīvības glābšana. Daudzās dalībvalstīs gribu stāstīt par savu pieredzi. 2006. gadā šī sistēma tika ieviesta. Ungārijā un līdz 2012. gadam esam iztērējuši 19 miljonus tās ieviešanai, lai pārslēgtos uz jauno uh, neatliekamās palīdzības izsaukumu numuru. Es domāju, ka šis darbs jāturpina, šīs ir jāizplata informācija, piekrīt Harboru kungam, jo 2000, 21. gadsimtā nav iespējams vadīt šādu sistēmu, ja trūksta uh, atbilstošās informācijas komunikācijas sistēmas un automātiskās lokalizācijas. Uh, sistēmas. Tāpat mums ir jādomā par cilvēkiem ar invaliditāti, jo viņiem ir jāpārvar lielas grūtības pieslēdzoties šai sistēmai. Mana pieredze nav visai pozitīva. Dažās dalību valstīs centos piezvanīt uz šo numuru, un šeit ir vairāk veidi, kā šie zvani tiek pieņemti. Es domāju, ka mums ir jāvienādo šī sistēma un piekļuva tai visās dalību valstīs. Mērķi ir ļoti svarīgi, visi ir vienisprātis par to, ka šāda sistēma ir nepieciešama un ka komisijai ir jānodrošina eh, plašāka informācija par šo Uh, izsākuma numuru un nevis kaut kā tālā nākotnē, bet mums ir jārīkojas tūlīt, mums ir jāsadarbojas un jāsaņem komisijas ieteikumi un, uh, par to, kā to darīt. Paldies, tagad Vaidenholzer kungam vārds. Neatliekamās palīdzības izsaukuma numurs 112 ir ļoti pozitīva ideja, lai bez maksas un visā Eiropas Savienībā tik nodrošināta palīdzība. Diemžēl cilvēku šo numuru nezinu Tāpat arī nav visiem pieejams šis numurs, ir īpaši cilvēkiem ar invaliditāti. Un tas ir arī kā simbols Eiropas nespējai risināt problēmas. Es nesaprotu, kāpēc nav pat iespējams izstrādāt vienotu neatliekamās palīdzības numuru, lai tas tiešām funkcionē. Tas varētu būt kā simbols tam, ka mēs kaut ko kopīgu tomēr spējam panākt. Un galvenais, ka tas ir ļoti svarīgi, lai mēs to beidzot varētu īstenot. Paldies, tagad vārds Kadeka kungam. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, kurš no mums nereiz nav saskāries ar ārkārtas situāciju citā valstī? Doma, un meklējis numuru, pa kur zvanīt. Un tagad, kad Eiropieši aizvien mobilāk kļūtas Eiropas Savienībā, ir jātiek ar šo jautājumu galā. 112 ir atbildušo situāciju. No Spānijas līdz Somijai, ieskaitot Čehijas Republiku Poliju, šo numuru jāvar izmantot, lai sazinātos ar ārkārtas dienestiem visās dalībvalstīs. Tas ir bezmaksas numurs, un tas ir nozīmīgs iegūms, apzinoties to, ka eh, viesabonēšanas maksas eh, vēl aizvien ir eh, problēma Eiropiešiem ceļojot no vienas dalībvalstis uz citu. E, gadu, mazāk nekā gadu pirms Eiropas vēlēšanām ir jāziņo pār šo iniciatīvu noderīgo Eiropas pilsoņiem. Un e, tas ir izmantojams ne tikai Eiropas ierēģiem, kur strādā Briselē un zina šo numuru, bet komisāra kungs vajadzētu komisijai strādāt pie plašas e, komunikācijas stratēģijas, ir tīpaši šajā vasaras periodā, lai veicinātu uh, apzināšanos pār numuru 112. Tas fakts, kā telefonisti sazinās tikai dažās Eiropas valstu valodās, ir paties bremzējošs spēks šī numura ieviešanai. Zvana lokalizācija arī ir jāpildveido, jo ņemot vērā 6 miljonus zvanu gadā, Eh, ārkārtas dienesti ārkārtīgi daudz laika pazaudē, lai lokalizētu zvanītāju atrašanās vietu. Tāpēc ir prioritāri tas, lai netiktu ieviesta diskriminācija ar 112, nodrošinot to, kā kurlmēmiem arī var izmantot 112. Atsevišķās valstīs ir SOS sistēmas, bet ir jādomā par visaptverošu pakalpojumi Un atgād, noslēgumā gribu atgādināt, esam Strasbūrā, paliksim tur, tā ir parlamenta mītne. Tagad mēs pāriem pie brīvā mikrofona procedūras un vispirms pievēršos Jordānas kundzei. Paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties, lai mēs varētu sazināties ar pilsoņiem. Es bieži izmantoju sociālos tīklus un esmu arī jautājusi vēlētājiem par 112 izsaukumu numuru un mani pārsteidza atbildes. Uh, reakcija bija ļoti aktīva un man radās iespējas, ka Slovenijā cilvēki ir informēti par šāda numura pastāvēšanu, viņi dalījās pieredzē par šā numura izmantošanu, un šī pieredze bija ļoti pozitīva. Es aicinātu komisiju sagatavot rīcības plānu, iekļaujot visus nepieciešamos pasākumus, lai plašāk veicinātu šā numura izmantošanu. Tāpat ir nepieciešama informācija par lokalizācijas sistēmu, jāpadara šis numurs arī invalīdiem pieejams un ir nepieciešams nodrošināt dažādu valodu izmantošanas iespēju šā numura lietotājiem. Paldies. Tagad vārds Atols kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runājot par Eiropas um, neatliekamās palīdzības dienesta numuru, jā, diemžēl jāatzīst, ka tikai 27% Eiropas Savienības pilsoņu zin par šāda numura pastāvēšanu. Jautājums, cik efektīvas tad ir šīs informācijas kampaņas, tiek veikt, eh, kas tiek veiktas. Vēl viena problēma ir zvanītāja lokalizācija Un trešais problēma jautājums ir cilvēki ar invaliditāti un viņu iespēja izmantot šo numuru. Eiropas pilsoņi, kas dzīvo lauku reģionos, saskaras ar lokalizācijas problēmām, jo nav tīkla pārklājumu šajos rajonos. Um, ir uh, dalību valstīm jāparedz alternatīvas stratēģijas un pārobežu sadarbību neatliekamās palīdzības sasniegšanā. Paldies! Un tagad vārds Prendergasts kundzei. Paldies, tā kā citi runātāji šī rīta debatēs, eh, es uzskatu, ka tiešām eh, trūkst informācijas par šo numuru, jo daudzi īrijas pilsoņi zvana uz nepareizo numuru. Kaut arī informācijas līmenis ir pieaudzis pēdējo gadu laikā, bet mums eh, šis darbs ir jāturpina stāstot, ka pastāv šāds uh, numurs, uh, kuru var viegli sazvanīt, īpaši jāpopularizē tas jauniešu vidū, jo viņi daudz ceļo. Es domāju, ka arī komisijai būtu uh, jādomā par to, kā nodrošināt piekļuvu šim numuram arī cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, situācija joprojām mm, ir satraucoša. Es uh, aicinu komisiju aktīvi rīkoties šajā jomā. Paldies! Paldies! Tagad vārds Kelī kungam. Paldies, priekšsādātāja kungs. Neapšaubām šis temats ir ļoti būtisks, it īpaši tiem cilvēkiem, kuri ceļo. Un, ja jāparādz iespēja, ka šie cilvēki var sazvanīt palīgus, ja viņi atrodas grūtā situācijā vai briesmās. Un es augsti vērtēju komisāru Hāna teikto par to, ko komisija dara un ko komisija turpinās darīt, lai pievērstu lielāku uzmanību numura 112 pastāvēšanai. Uh, Uh, līdztekus tam, ko teica Holas kundze, mums ir uh, jānodrošina, lai šo numuru varētu lietot arī cilvēki ar invaliditāti, tīpaši nedzirdīgie. Un uh, kolēģis Takula norādīja, ka tiks izmantot franču, vācu un angļu valodu, bet būtu iespējams izmantot arī citas valodas nākotnē, tas būtu apsveicām. Paldies, tagad vārds Tā ir kungs. Paldies, priekšsarētājs kundze. Neatliekamā dienas izsaukuma numurs 112 var izglābt dzīvību. Šobrīd pārvietošanās brīvība dara iespējamu ļoti aktīvu ceļošanu. Jautājums ir par to, kāpēc Eiropas Savienībai tas ir jādara. Jo dalība valsts jau būtu spējuši to sen īstenot, bet, diemžēl, tas nav noticis ir redzams, kāds jums redzot, dalību valstis pašas galā netiek ar to. Un es domāju, ka mūsu iedzīvotājiem ir nepieciešams šīs sistēmas labāka īstenošana un funkcionēšana, bet es teikšu tā, ka Eiropas Savienībai šobrīd jālīkojas tādēļ, ka dalību valstis pašas nav spējušas nodrošināt šo pakalpojumu iedzīvotāju interesēs. Paldies! Paldies, Hansliks kundze! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs šodien atkal runājam par ne jau par uh, to, ka trūks normatīvo aktu, bet gan par to, ka šie normatīvi akti netiek īstenot. Jau pirms vairākiem gadiem esam pieņēmuši parlamentā rezolūciju par šo jautājumu, bet konstatējam šodien, ka ļoti daudz eiropiešu joprojām nav informēti par numura 112 pastāvēšanu, un ja arī šāda informācija ir, tad izrādās, ka šis numurs diezgan nedarbojas. Piezvanot uz numuru 112, tiek uh, ieteikt zvanīt uz kādu citu numuru. E, tiešām jautājums, kas uh, tiek darīts, lai plašāk informētu iedzīvotājus par jauno sistēmu. Mēs esam pieņēmuši rezolūciju par uh, ceļu satiksmes drošību un par e-izsaukuma sistēmas uzstādīšanu uz automašīnām. Uh, šī sistēma gan darbosies tikai saistībā ar 112. Sistēmas mērķis ir nodrošināt ātru palīdzību uh, satiksmes negadījumu situācijā, bet uh, tas viss atkal darbojas tikai saistībā ar 112 sistēmu un ko komisija var komentēt. Obermajer kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pamatā šis Eiropas kopīgais numurs ir ļoti labs risinājums, bet, diemžēl, tas, ka cilvēki viņu nezin, padara šis, nu, šī numura efektivitāti par ļoti ierobežotu. Uh, jāstrādā ir pie tā, lai šo popularitāti celtu, un it īpaši atsevišķām dalību valstīm būtu jāpiestrādā pie augstākas e, šo zvanu apstrādes profesionalitātes. Tāpat ir arī jāizvairās no tā, ka komisija ar saviem pasākumiem uh, atsevišķās dalību valstīs izjauc labi funkcionējošas sistēmas, es šeit runāju par savu valstu Austriju. Tāpēc ir nepieciešams noteikt efektivitātes izvērtēšanas kritērijus. Ir nepieciešams veikt regulārus pārbaudas Eiropas Savienības līmenī, veidot tādu reitingu sarakstu, nosaukt arī tos, kas e, īsti ne, nav funkcionāli, efektīvi un, protams, slavēt tos, kas ir paveikuši. Paldies Obermajer kungam un pēdējais runātājs tagad ir Borģa kungs. Paldies. Priekšsēdētāji jautājums par um, neatliekamās palīdzības dienestu numuru 112 ir saistīts ar uzticību Eiropā. Tagad Eiropā nepastāv robežu un ir uh, pastāvošās normas uh, jāievieš praksē. Mums ir jāraugās uz to, kā kurā dalībvalstī šīs um, tiesību normas tiek ieviestas. Tāpat ir jāuzlabo koordinācija. Uh, Tāpat ir jādomā par daudzvalodības principu, jo uh, katra minūte ārkārtas situācijā ir svarīga uh, dzīvības glābšanai, un tādēļ ir svarīgi nodrošināt glubu, uh, gludu komunikāciju un sadarbību tīpaši pie robežas reģionos. Tāpat ir jāizplata informācija ir jānodrošina, lai mobilo telefonu operatori informētu abonents par šādu numura 112 pastāvēšanu. Tā būtu brīva reklāma mūsu pilsoņiem. Paldies, un tagad vārds komisāram Hānam. Thank you, Mrs. President. Thank you. Paldies, priekšsarētājs kundze, paldies arī godētājiem deputātiem par viņu lielo interesi neatliekamās palīdzības eh, numuram 112 jautājumā. Komisija informēs parlamentu par informāciju, ko mēs no ekspertiem saņemsim attiecībā jūs pieminēto eh, problēmu risinājumu. Tāpat es aicināšu arī jūs palīdzēt mudināt dalību valstis iestrādāt 112 sistēmas uzlabošanu savās politikā un rīcībā. Paldies! godātie kolēģi, saka priekšsarētāji, debats par mutisko jautājumu ir pabeigtas, tāpēc pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Kameravērts kundzes ziņojums par hibrīd televīziju. Lūdzu, vārdu.